no 9 līdz 14.30 un no 15 līdz 23. Jūs varat aplūkot dienas kārtību Eiropas Savienības vietnē. Paldies! Ja, kiitoksia.